Nu. Buongiorno, colleghe e colleghi, la seduta è... Labrīt, dārgie kolēģi! Mēs atsākam mūsu sanāksmi. Mums ir divi paziņojumi pēc jaunā parlamenta sasaukuma no politiskām grupām un deputātiem. Saņēmu informāciju par starp parlamentu parlamentāro delegāciju nominācijām saskaņā ar mūsu reglamentu. Tad arī starp delegāciju saraksti tiks publicēti protokolā un arī mājaslapā. Vēl viens paziņojums. Eiropas Tautas partija man ir eh, arī ziņojis par dažiem lēmumiem, kas groza komisijas sastāvu, tad šie lēmumi tiks eh, publicēti protokolā, sākot ar šīs dienas datumu. Un tagad darba kārtība pārēdz Pārdomas komisijas paziņojums par gatavošanos Eiropadomas 2020. gada 20. februāra ārkārtas sanāksmē par daudzgadu finanšu schēmu. Es pateicos Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai Fonderlajenai par ierašanos plenāru sēdē. Došu jums vārdu. Pateicos arī ministrei Bērničkundzei par ierašanos. Uh, Lūdzu, vārds ministrs kundzei. Godātie dāmas kungi deputāti, man ir prieks šodien uzrunāt asamblēju un runāt par ārkārtas Eiropā domas sanāksmi daudzgad finanšu schēmu, kas notiks 20. februārī. Pēc komisijas uh, priekšlikuma prezentācijas par nākamo daudzgad finanšu schēmu Bulgārijas, Austrijas, Rumānijas un Somijas prezidentūras ļoti smagi strādāja tehniskā politiskajā līmenī, lai sagatavotu pamatu vienošanai par šo daudzgad finanšu schēmu. Tagad esam iegājuši izšķirošā fāzē pēc uh, diskusijām Eiropadomē decembrī. Eiropadomas priekšsēdētājs ir arī uh, izvērtas plašas diskusijas ar partneriem. Tādējādi vispārējo lietu padomē 17. februārī viņš iesniegs savu priekšlikumu vienošanai Eiropadomes līmenī. Horvātijas prezidentūra pilnībā atbalsta um, to, ka šī vienošanās ir jāpanāk ātri. Mēs zinām, ka tas nebūs vienkārši. Tomēr ir vēl lielu gaidu atšķirības starp to, ko vēlamies sasniegt Eiropas Savienības līmenī un kādi mums ir finanšu līdzekļi, lai sasniegtu savus mērķus. Mērķis taču pārcelšanas, lēmumu pārcelšana uz vēlāku laiku lietas neatvieglos, gluži pretēji. Apvienotās karalists izstāšanās rada budžeta īstrūkumu. Eiropas Savienība arī tāpat laikā saskaras ar jaunām prioritātēm un izaicinājumiem, līdzsvarot vienošanās, kas uh, atspoguļo objektīvus mērķus strateģiskajā programmā Eiropadomē. Februārī šī vienošanās ir nepieciešama, lai mēs varētu atvērt ceļu sarunu noslēgšanai pār vēl uh, daudziem līdz uh, lēmumu pieņemšanas failiem, lai mēs uzsāktu jaunu budžeta ciklu 2021. gada janvārī. Ir ārkārtas steidzami jāpieņem DSF, DFS. Februārī tas nozīmē arī to, ka uh, ceļš vēl nebūs nogājis, jo Eiropas parlamentam vēl būs jāsniedz arī sava piekrišana. Uh, un atbalsts. Mēs labi apzināmies Eiropas parlamenta satraukums un bāžas nostājas, tādēļ visu procesu laikā prezidentūras ar lielu uzmanību ir strādājuši, lai informētu rūpīgi Eiropas parlamentu. Mm, informētu jūs gan pirms, gan pēc ārkārtas, ārējo, vispārējo lietu uh, padomē. Horvātijas prezidento turpinās šo praksi katru reizi, kad DFS parādīsies uh, vispārējo lietu padomas formālajā darba kārtībā. Eiropadoms priekšsēdētājs arī noturēs vairākas augstāka līmeņa kontakts ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Tad, kad būsim panākuši vienprātīgu vienošanos Eiropadomē, Horvātijas prezidentūra strādās ļoti smagi ar Eiropas parlamentu, lai nodrošinātu pozitīvu rezultātu, tad, kad Eiropas parlaments strādās pie šīs eh, DFS regulas. Mums ir jāsasniedz līdzsvarot, eh, līdzsvarots eh, kopīgs uh, šis līgums un vienošanās par budžetu, tas ir visu mūsu un līdzpilsūņu interesēs. Ceru, ka sasniegsim šo mērķi. Horvātijas prezidentūru. Prezidentūra darīs visu, lai mēs šo panāktu. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Un tagad Eiropas komisijas priekšsēdētāja Fonderlēns kundz lūdzu. <laughs> Liels paldies, priekšsēdētāji! godātie deputāti. Tā ir tiesa. Nākamnedēļ mums notiks ārkārtas Eiro padome, un tas ir nozīmīgs mirklis Eiropai. Izejas pozīcija principā ir ļoti laba. Visas trīs institūcijas - parlaments, padome un komisija - ir vienisprātis par stratēģisko programmu Un mēs apzināmies visi, kas ir uz spēles. Mums ir ļoti skaidri politiskie mērķi. Eiropai ir jākļūst par pirmo klimata neitrālo kontinentu 2050. gadā, nevis tādēļ, ka runa ir par planētas veselību, kas ir galvenais mērķis, bet gan tādēļ, ka mēs visi zinām to, ka ja mums būs tīra, vidē draudzīga ekonomika, mums būs ilgspējīgs darba vietas, tas viss nozīmē nākotni. Mēs gribam gūt labumu no digitālajām pārmaiņām pasaulē, ne tikai pasīvā, bet arī aktīvā veidā. Mēs vēlamies spēcināt cilvēkus Eiropā. No nu, vienas puses šīs pārmaiņas, kuras izraisīs ekoloģiskā un digitālā attīstība, mēs vēlamies tās atbalstīt, un otrs puses vēlamies investēt izglītībā, pētījumos tieši ekonoloģijas un digitālajā jomā. Taču laiks iztek, un vēlos ļoti skaidri teikt to, ja budžets netiks pieņemts, tad nākamgad mēs nebūsim spējīgi ar jauno budžetu reāli finansēt jaunās prioritātes, kā visu to esam iedomājušies un tādēļ gandrīz pēc diviem debašu gadiem ir pēdējais laiks pienācis. Mums visiem ir jābūt gataviem vienoties un atrast, jo īpaši kopīgo līdzsvaru starp vecajām, jaunajām prioritātēm. Ja mēs palūkojamies uz sarunām, tad ir ļoti daudzas dalībvalstis, kuras ārkārtīgi spēcīgi aizstāv kohēzijas politikas, un to dara pamatoti. Un ir ļoti daudzas dalībvalstis, kas ļoti spēcīgi aizstāv kopīgo lauksaimniecības politiku, un arī tas ir pamatoti. Taču es sagaidu tādu pašu ieguldījumu aizstāvot mūsu jaunās prioritātes jo tad, jā, dienā, kad parakstīsim eh, budžeta vienošanos, kad būsim par to vienošanos, tad visi pievērsīsies pie parlamenta un komisijas un pieprasīs apvārsnes Eiropa, Erasmus, migrācijas fondus, eh, aizsardzībai līdzekļus, digitalizācijai, infrastruktūrai, visu varat nosaukt jebko. Un tādēļ mums ir jānodrošina, lai jaunās prioritātes saņemtu tām nepieciešamo uzmanību. Mums ir jānodrošina tāds Eiropas budžets, ar kur ir iespējams digi in investēt digitālajās jaunuzņēmumos, izpētīt mākslīgo intelektu un vadīt Eiropā kā digitālās izpētes jomā, lai iesaistīt visus jauniešus Eiropā, lai cīnītos pret migrācijas saknēm, lai nodrošinātu solidaritāti, kad ir dabas vai komunitārās katastrofas, lai mēs varētu nodrošināt drošību un aizsardzību Eiropā. Taču galvenokārt mums ir nepieciešams tāds budžets, kur pilsoņu un uzņēmumi saskata, ka mēs esam spējīgi rīkoties klimata pārmaiņu ietvaros. Pilsoņiem tas ir, tā ir galvenā prioritāte. Mums tas ir izaicinājums, taču mūsu pienākums ir pārvērst šo izaicinājumu iespējās. Šo sarunu <clears throat> panākums būs atkarīgs no tiem līdzekļiem, kādus paredzēsim, lai finansētu zaļo kursu. Es nepieņemšu nevienu tādu rezultātu, kas garantētu, ka vismaz 25% no budžeta tiktu atvēlēti cīņā pret klimata izmaiņām. Es gaidu tādu budžetu, kas paredz jaunus nepieciešamos resursus mehānismam taisnīgai pārējai. Un tam ir ļoti vienkārši iemesls. Ja mēs neparedzēsim tam nepieciešamos līdzekļus, lai atbalstītu tos reģionus un strādājošos, kuri visvairāk cietīs no klimata izmaiņu, politiku, sociālām, ekonomiskām sekām. Mums vienkārši neizdosies sasniegt uh, klimata neutralitāti. Zaļais kurs Eiropai. Uh, tas ir jāīsteno kopā ar Eiropas pilsoņiem, ar Eiropas pētniekiem, kopā ar Eiropas uzņēmējiem. Uh, vai arī šīs zaļais kurs vispār netiks īstenots. Tāpat kā jūs es arī uzskatu, ka jauni pašu resursi Eiropas Savienībai būtu ļoti svarīgs solis uz priekšu. Tieši tāpēc es uh, lūdzu dalību valstis ņemt pilnībā vērā Eiropas parlamentu nostāju par šo jautājumu. Esmu pārliecināta, ka ka tas noteikti pātrinātu mūsu kopīgo darba programmu. Tas noteikti arī atvieglotu to spiedienu, kas tiek izdarīts uz nacionālajiem budžetiem. Tādējādi piešķirot papildus nepieciešamos līdzekļus. Proti, tie runa ir tik tiešām par tādu rezultātu, no kā ieguvēji būs visi. We'll know. Godātie deputāti, mēs visi zinām, ka sarunas būs smagas un kā 27 dalībvalstu savienība mums ir maz resursu par 75 miljardiem mazāk nekā visā iepriekšējā periodā un daudz vairāk izaicinājumu nekā viena dalībvalsts varētu paveikt. Un vienlaiks mums ir ļoti daudz gaidas saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu budžetu. Un šīs gaidas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Jūs kā parlamentārieši ļoti labi apzināties, kādas ir diskusijas jūsu mājas zemēs. Jūs zinat, kādas ir dažādās nostājas jūsu. Uh, dalībvalstīs. Tādēļ vienošanās panākšana būs ļoti nopietnas izaicinājums. To mēs visi apzināmies, taču mēs apzināmies arī to, ka pilsoņi mūs nesapratīs, ja mēs lēmumu pieņēmēji nespēsim nodrošināt to finansējumu, kas ir nepieciešams mūsu politikām. Tas ir viss mūsu kopīgais pienākums Eiropas padomē un parlamentā, lai to visu nodrošinātu Eiropai. Paldies! Mm. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētājs kundze, un tagad uzklausīsim politisko grupu viedokli. Sāksim ar Eiropas Tautas partijas priekšsēdētāju Manfredu Weberu, lūdzu. Prezidents. Äh, Priekšsēdētāja, priekšsēdētājas kundze, padomas pārstāvis kundze. Ja mēs runājam par naudu un budžetu, tad mēs runājam par politiku un Eiropas nākotni. Mūsu prioritātes. Vispirms es gribu akcentēt, ka mūsu uh, skatījumā būtu labi, ja arī Šarls Mišels būtu mūsu vidū un uh, noklausījies, ko mēs runājam. Mēs uh, zinām, ka viņš ir ciešā kontaktā ar mūsu speciālistiem un vadības grupu, bet būtu arī bijis svarīgi, ja viņš apmeklētu plenārsēdi. To es vēlreiz gribētu akcentēt. Bet viņš ir ierakstījis 20. februāri darba kārtībā. Viņš izdara spiedienu uz DFS Uh, diskusiju. Viņš mēģina nodrošināt uh, drošību studentiem, zemniekiem un visiem pārējiem, lai ātrāk iegūtu skaidrību. Tāpēc arī par 20. februāri mēs vēlam viņam visu to labāko. Viņš ir nesen stājies savā amatā, arī komisija nesen ir stājusies amatā. Mums visiem ir jauna enerģija, un mēs zinām, ko cilvēki vēlas no mums ievēlot mūsu Eiropas parlamentā. Tagad tas ir jāizteno kopīgiem spēkiem. Pirmkārt, mums ir nepieciešams akcentēt to, ka Eiropas līmenī ir svarīgi ne tikai aizstāvēt pastāvošos līdzekļus, ir jābūt spējīgiem arī paškrit, būt, paškritiskiem arī budžeta diskusijās. Ir kritiski jā jāizvērtē līdzinējais līdzekļu izlietojums. Eh, to gan Günters Otingers, gan Johannes Hāns ir eh, savā kompetencē arī iekļaujuši un darījuši. Tātad šis te kritiskais skats, vēl viena tēma - budžeta kontrole un iespējams eh, individuālo eh, maksājumu eh, robežas samazinājums. Ja viens cilvēks no Eiropas saņem lielas summas, tas nevar būt pareizi. Tāpēc mēs runājam par antioligārhu likumu Eiropas Savienībā ar mērķi panākt to, lai viens cilvēks nesaņemtu ļoti daudz līdzekļu. Otrakārt, aizstāvēt piešķirtos līdzekļus, pierādīt, ka tie ir labi investēti. Zemniekiem vajag atbalstu globālajā konkursā konkurencei lauku reģioniem vajadzīgs atbalsts, un Eiropas eh, vienotība un solidaritāte ir vajadzīgas joprojām. Gan zinātniskā pētniecība, gan Erasmus eh, liecina par eh, Eiropas papildus vērtību un priekšrocībām. Treškārt, ir svarīgi. Mēs nedrīkstam ietaupīt uz nākotni. Ir svarīga lauksaimniecība, reģioni, to mēs vienmēr esam akcentējuši. Bet tagad nedrīkstētu izveidoties tāda demika, ka Eiropas nākotnes jomās tiek samazināti līdzekļi. Un es vēlētos, lai padomē nebūtu diskusija par vienu procentu vai par maksimālo robežu, bet lai mēs runātu par konkrētu saturu. Ja Eiropa padome pieņems lēmumu, eh, ka desmit tūkstoši Frontex ierēģi kolēģiem ir jānāk papildus apsargāt mūsu ārējo robežu, eh, būs akceptabli, ja Nebūs akceptēta labi, ja Somijas prezidentūra gribēs samazināt uh, līdzekļus par uh, vienu trešdaļu. Tas pats attiecas arī uz zinātnisko tētniecību, piemēram, cīņā pret vēzi, uh, kas mūsu grupai ir ļoti svarīgi. Mums ir vajadzīgi attiecīgi līdzekļi, un par Erasmu es jau runāju. Es pateicos Johannesam un Urzulai Fonderlajenai, ka viņi iestājas par to, lai šīs jomas neizustu no mūsu uzmanības loka. Kā vācietis, es gribētu teikt, ka ka mums būtu jāmaksā, jābeidz arī maksātāju diskusijas. Mums ir vajadzīgas eh, gan robežas, gan maršala plāns eh, Āfrikai, eh, tad šīs naudas neatgriezīsies Nīderlandē, Vācijā vai Austrijā, bet būs šo valstu iedzīvotāju interesēs. Tāpēc arī beigsim diskusijas par maksātājiem un beidzot pievērsīsimies arī pašu resursu tēmai. Ja Eiropas uzdevumi, uzdevumi uzdevumus finansē ar Eiropas līdzekļiem, tad tie ir kopīgie uzdevumi un labākā atbilde, kādu mēs varam dot. Padomē vajadzētu zināt, ka mums kā ETP grupai arī et, pašu līdzekļu jautājums ir sava veida sarkanās līnijas jautājums, un, e, jo te ir nepieciešamas tālākās Eiropas līmeņa konsultācijas. Tiesiskums nākamā tēma. Eiropiešu nodokļu maksātāju nauda var izliet, to var izlietot tikai tad, ja tiek ievērots tiesiskums, brīva mēdēji, un e, tas ir, tā ir labākā garantija adekvātam līdzekļu līdzekļu izmantojumam. Tāpēc mēs e, uzskatām, ka tiesiskums un DFS ir cieši jāsavieto. Un noslēgumā pēdējā diskusija par DFS Kamerons e, iestājās par to, ka ir jāpiešķir tikai vienam procent, viens procents. Viņš varēja Britus pārliecināt ar to, ka tādā gadījumā Eiropa būs efektīva un uh, progresīva. Bet ar Brexitu mēs redzējām, ka ja mēs padodamies e, populistiem, tad viņi kļūs tikai stiprāki. Un tāpēc mums vajadzētu būt pietiekami godkārīgiem, nevis vienkārši vienoties par mazāko kopsaucēju. Prezidente... Paldies, tagad Garsija Pēres, sociāldemokrāta grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, gudētā priekšsēdētājs kundze, dāmas kungi, deputāti. Šīs ir vienas no svarīgākajām debatēm, kas noteikti iezīmēs Eiropas Savienības nākotnerim. arī Um, ir eh, jāiezīmē mūsu mērķi līdz 2050. gadam, bet kāda jēga no mērķiem, ja mēs sev sasiesim rokas? Tagad ir izšķirīgs brīdis Eiropai, un mēs to zinām visi, arī to zina padome. Mm, to, ka Eiropai tik tiešām ir nepieciešams īstenot lielu transformāciju, ir jābūt Eiropai ilgspējības slagmanim pasaules līmenī, jāpārveido ekonomika, sociālā vīdes politika. Uh, ir jāīsteno šī uh, pārmaiņu programma. To zinām mēs un arī padome to ļoti labi zina. Tāpēc ir nepieciešams arī uz galda likt visu nepieciešamos līdzekļus, lai mēs to varētu realizēt. Eiropas parlamenta priekšlikums ir ļoti saprātīgs. Mēs runājam tieši par šīm vajadzībām 1,3% no IKP un papildus resursi jaunajām politikām, kas ir jāīsteno. Uh, piemēram, kā lai mēs nodrošinātu taisnīgo pārēju. Šī parlamenta priekšlikums ir ļoti skaidrs, un liel, absolūts vairākums no dažādām politiskām grupām atbalsta šo priekšlikumu. Priekšsēdētāja Vadara Lajena ļoti daudz runāja par to, ka šī ir e ģeostrateģiskā Eiropas komisija un ka mums ir jānotur mūsu pozīcija pasaulē. Arī Šāls Mišels Eiropadomas priekšsēdētājs runā par to, cik svarīgi ir vadīt cīņu par klimatneutralitāti pasaulē. Tagad vajag tikai pārliecināt partnerus padomē par šo. Šai brīdī gribu arī teikt, ka mums būtu paticis, ka Šarl Mišel kungs būtu šeit mūsu vidū. Viņam nav daudz uh, sakāmā, bet viņam ir ļoti daudz mūsos jāklausās. Lai pārliecinātu Eiropadomas partnerus, uzskatu, ka ir svarīgi saprast, kāda ir mūsu milzīgā atbildība. Šeit ļoti svarīgi ir vienoties, kur nebūtu ne dzīvē guvēja, ne zaudētāji, jo tad zaudēs Eiropa. Uh, Nē, te mēs nevaram atņemt eh, naudu vienām politikām un piešķirt citām politikām. Mēs nevaram atņemt naudu vienam reģionam, lai iedotu citam reģionam. Gribu atgādināt šeit vienu lietu. Džaks Delors bija tas, kurš pieņēma pirmo daudzgadu finanšu schēmu, budžetu, un viņš saprata, ka ir jāīsteno liela Eiropas darba programma, tai ir jābūt pār nacionālajām interesēm, tas ir daudz svarīgāk iet roku rokā Eiropas solidārajā programmā. Lūk, tādai ir jābūt arī mūsu ambīcijai šai brīdī. Aicinu valstu valdību vadītājus raudzīties eiropeiski Mm, šis ir ļoti svarīgs, izšķirīgs brīdis, un tagad arī uz spēles ir Eiropas projekta nākotne. Te ir ļoti svarīgi saprast, ka tagad vienreiz par visām reizēm ir jārunā par pašu resursiem, pašu papildus līdzekļiem, kas mums ir nepieciešami. Ir jābūt ļoti spēcīgam, ambiciozam budžetam. Mēs nevaram darīt vairāk ar mazāk līdzekļiem. Uh, Nē, mums ir jārisina Eiropas politikas jauniešiem. Mums ir jāstrādā pie Eiropas politikām lauksaimniekiem, lopkopiem. Mums ir jāizstrādā Eiropas politikas, lai atbalstītu jaunos uzņēmējus, pētniekus. Ir tik daudz un dažādas politikas, uh, ar ko Eiropas Savienība var atbildēt uz gaidām, un mēs nevaram vienkārši turpināt kā līdz šim. Laiks iet uz priekšu, pulkstenis steidzas. Uh, tad mēs varam teikt, ka mēs Eiropas parlamentā esam pacietīgi. Vēl tikai divas lietas, kas man ir sakāmas. Eiropas parlaments lemj par nosacījumu vienlīdzību kopā ar padomi, un mēs nepiekāpsimies laika spiediena priekšā, jo Eiropas Savienības nākotne ir mūsu rokās. Tā ir vislielākā atbildība, kas pašlaik mums ir jāuzņemas. Paldies! Paldies, un tagad uh, Eiropas atjaunotnes grupas vārdā priekšsēdētājs Čolos. Gudētā priekšsēdētājs kundze kolēģi pēdējo gadu laikā. Eiropā ir jāsniedz atbildes uz izaicinājumiem - finanšu krīze, migrācijas krīze, klimata izmaiņas, krīze pēc krīzes, un aizvien vairāk tiek aicināta Eiropa rīkoties. Vairāk kā jebkad agrāk Eiropa ir nepieciešama, ir svarīgi pieņemt arī attiecīgu budžetu. Es vēlos uzteikt Čāla Mišela apņemšanos, kas kopā ar Horvātijas prezidentūru mēģina rast uh, vienošanos par konsolidētu budžetu. Mēs viņu atbalstām, bet ar nosacījumu, ka budžets būs labs. Eiropa nav tikai uh, apņemšanās un solījumi, jo daudz uh, par to esam runājuši pēdējo gadu laikā. Mums ir jābūt arī garantijām par to, ka šīs apņemšanās konkretizējas arī pilsoņu dzīvēs. Uh, E, budžeta pieņemšana ir tas, kas norāda, vai mēs vēlamies rīkoties vai nē. Tikai kad apkopojam politiskās ambīcijas ar budžetu, tikai tad mēs varam kļūt uzticami. Klimata izmaiņu sēkas ir redzamas, ir jābūt risinājumiem, jā, tāpat arī tas notiek digitālajā transformācijā, jāmodernizē kopējā lauksaimniecības politika un kohēzijas politika. Tas viss nozīmē, ka steidzami Eiropas Savienībā ir jārīkojas. Te vēlos izcelt trīs lietas, kas ir svarīgas manai sarunai grupai. Vispirms budžeta apmērs ir jābūt līdzekļiem, lai mēs atbildētu uz tagadējiem nākotnes izaicinājumiem. Mēs nevaram tikai runāt par skaistām ambīcijām un nākamā dienā paši mm, sev sāsienam rokas nevaram sasniegt ambīcijas. Eiropas Savienībai jābūt uzticamai pilsoņu acīs, lai mēs savas politiskās deklarācijas varētu konkretizēt. Otrakārt, jaunie pašu resursi. Eiropas Savienības budžets ir jāmodernizē, jā, tam ir jāatbilst līgumam. Eiropas Savienības budžetam jābūt spēcīgiem pasur, pašu resursiem. Pēdējā reforma šai sakarā tika veikta 1988. gadā, un tagad ir jāmodernizē budžets. Uh, Tālāk uh, arī jābūt spēcīgam tiesiskam mehānismam, jābūt ļoti labām mehānismam, lai aizsargātu Eiropas budžetu, tad, kad notiek uzbrukums Eiropas Savienības vērtībām un mēs nepiekāpsimies tiesiskuma jautājumā. Erasmus jaunieši Um, migrācija, robeža aizsardzība un citi. Tas viss prasa spēcīgu budžetu pēc Brexita, pēc uh, krīzēm. Mēs esam vienisprāts par to, ka ir jāatjauno Eiropa. Lēmums par budžetu, tam ir jābūt pierādījumam par to, ka esam spējīgi to darīt. Eiropas parlaments nevar akceptēt tādu kompromisu, kas mazina Eiropas uzticamību, kas rīko to savu pilsoņu vārdā. Paldies! Un tagad uh, Identitātes demokrātijas uh, politiskās grupas vārdā priekšsēdētājs Dzannīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Nu tiešām žēl, ka Mišela kungs šeit nav mūsu vidū, lai diskutētu par šo ļoti svarīgo jautājumu, jo, nu, viņš arī ir sasaucis šo ārkārtas Eiropā domas sanāksmi. kļūstot par Eiropā domas priekšsēdētāju, tāpēc sagaidām jaunu priekšlikumu, lai redzētu, kāda ir konkrēti skaidļi, lai redzētu, vai kaut kas ir mainījies, bet cik lasām ziņas un arī no divpusējām sanāksmēm, nu neizskatās, kā šīs priekšlikums atšķiras no tā, ko piedāvāja Somijas prezidentūra. Tas bija priekšlikums, kas sāšausmināja visus gan dalību valstis padomē, gan šeit Eiropas parlamentu, gan Eiropas komisiju. Uzskatu, ka Mm, dažus mēnešus pirms ļoti svarīga termiņa daudzgad finanšu schēmā ir ļoti svarīgi noslēgt uh, šo uh, uh, bezjēdzīgo sapņošanu, ir jāpieņem pragmatisms, realitāte, resursi ir ierobežoti, un te varu piekrist tam, ko sācīja ETP kolēģis, ļoti bieži šīs Eiropas parlaments un institūcijas kopumā vispār nav spējuši spējušas konkrēti īstenot budžetu. Ir ļoti daudz uh, pārkāpumi krāpniecības, daudz dažādas politikas, kas nav sniegušas arī pozitīvus rezultātus. Un, protams, kā uh, dalība valsts kļūs konservatīvs, ja mēs nevaram pierādīt budžeta pievienoto vērtību Eiropā, tad tas ir tikai normāli, ka valstis nevēlas tur maksāt vairs savu naudu. Eiropas parlaments un institūcijas vairāk kārt balsojuši par rezolūcijām, regulām, direktīvām, kas uh, noteica valstīm budžeta disciplīnu, tad nu jābūt saskanīgiem, būsim arī prasīgi pret mūsu resursiem un budžetu Eiropas līmenī. Uzskatu, ka prioritātes, kas ir ļoti svarīgas, protams, prioritātes, kas ir atrunātas Eiropas līgumos, tās ir jāfinansē bez papildus uh, resursiem - lauksaimniecības jūsēmniecība, atbalsts reģionālajai attīstībai, kohēzijas politika. Es domāju, ka ir budžetā iespēja finansēt šīs prioritātes, neprasot papildus resursus. Var mazināt 20 miljārdu eiro programmai atbalstot struktūra reformām. Uh, Eh, kas tikai eh, pārvērtīsies par kondicionalitāti, var par 13 miljārdu, 13 miljārdus ietaupīt arī pirms iestāšanās sarunās, piemēram, ar Turciju. Ir tiešām iespēja rast eh, pragmatisku vienošanos, bet tādēļ ir jābūt pragmatiskiem, realistiskiem, nesapņosim, jo resursu nav. Paldies! Pateicos, un tagad uh, zaļo grupas vārdā Lamberta kungs lūdzu. Un paldies, godātie kolēģi. Budžets ir rīks. Jūs zināt, mēs varam runāt nepārtraukti par uh, um, to, vai āmurs ir liels vai mazs. Tas vienmēr būs āmurs, bet tad, kad uh, jums ir nepieciešams uh, cits instruments, tad ar āmuru nepietiks. Tad, nu, ko mēs darīsim? Ar šo Eiropas Savienības budžetu man ļoti patīk tas, ko jūs teicāt priekšsēdētājs kundze. Uh, Jūs teicāt, es nepieņēmušu tādu budžetu, kur mazāk par 25% tiktu atvēlēta klima, tikt klima, klimata izmaiņām, un tad at, ja atlikušie 75% palielina klimata izmaiņas, tad tas ir vēl nopietnāk. Es zinu, ka jūs to tā nedomājat, bet ir ļoti svarīgi nodrošināt visa budžeta saskanību, lai tas būtu atbilstīgi zaļai, zaļajam kursam. Un te gan 300% var piekrist Vēberkungām, bet par KLP gan nepiekrītu. Mm, Kopēja lauksaimniecības politika. Te mums nevajag palīdzēt uh, zem, uh, zemniekiem uh, globālajā lauksaimniecībā. Viņi viņiem ir jāpalīdz pāriet uz agro lauksaimnie, uz zaļo lauksaimniecību. Tas pats arī attiecas uz pētniecību, uzņēmēju darbību. Visam ir jāiet šai zaļināšanas virzienā saskanība, konsekvence. Tas ir galvenais, ka, par ko tiks spriests par mums un par padomu. Nu, Bet, ja padome to apstiprina, tas vēl nenozīmē, ka parlaments apstiprinās šo budžetu. Kā teica arī Manfreds, saiknes ar budžetu un Eiropas Savienība vērtību ievērošana. Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Pirms esam ekonomiskā monetārā savienība, finanšu savienība, esam vispirms vērtību savienība. Mēs nevaram izmantot ekonomisko finanšu ieguvumus, ja mēs nespēlējām pēc spēles noteikumiem, proti respektējot Eiropas Savienības vērtības, un te mēs vēl esam eh, ļoti mm, tālu no ideālās situācijas, un arī budžeta apjoms ir ļoti svārīgs, kā teica Irāče. Ir 1,3% no IKP Eiropas parlamenta priekšlikums ir saprātīgs. Visi zina, ka makroekonomiski mums trūkst investīcijas. Zaļais kurs ir kā reiz tās, kas arī ir motorizējis investīcijas pēdējo gadu laikā. Mēs nevaram noliegt to, cik svarīgu lomu spēlēs te valsts investīcijas, piemēram, infrastruktūras jomā dzelzceļā. Uh, Te, protams, ir nepieciešams tāds budžets, kas būtu gana liels, lai varētu pildīt jaunās misijas, un es saku Eiropadomēm, vai nu jūs parakstat 1,3% vai 1,5% vai dodat pašu resursus, bet jūs nevarat teikt, nu te mēs jums mazinām budžetu, un plus mēs um, jums neļaujam paredzēt um, pašu resursus Eiropas nodokļus. Arī to jūs mums liedzat. Un es vēl, visbeidzot, priekšētāji kungs, septiņus gadus atpakaļ Matins Šulcs, Gīvs Herkovstāds un arī Dans. Danis, Kons Bendits teica, ka tikai pār mūsu līķi nekad nepieņemsim tādu daudzgadu finanšu schēmu, uh, kas būtu zemāk 2020. gadā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Nu, pirmie trīs pieņēma to, ko viņi teica, ka nekad nepieņems. Nu, tad es aicinu mūs visus tagad būt konsekventiem. Uh, turēsimies, un ja Eiropadomas priekšlikums pēc ārkārtas sanāksmes neatbilst mūsu kritērijiem, nebaidīsimies konfliktēt. Vienošanās panāk tikai tad, kad abas, abi partneri piekrīt. Mēs neesam vienkārši kaut kādi partnerīši, un Šarlam Mišelim vajadzēja būt šeit, lai to visu dzirdētu. Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā Fito Kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, es arī te vēlos. Uh, Eh, piekrist iepriekšējiem runātājiem par, eh, šo, par to, ka šodien vajadzēja mūsu vidū būt Šārlim eh, Mišelam, lai mēs varētu tieši ar viņu runāt par šo svarīgo jautājumu. Es nevēlos Tagad uh, gari runāt par prioritātēm. Nu, kā mēs nevaram nepiekrist mērķiem par lielākajai daļai mērķu, kas te ir norādīti. Uh, runas, ko dzirdām, ko paši sakām, nu jā, protams, cīņa pret klimata izmaiņām, nu neviens uh, nepiekrīt tam. Mēs varam runāt par to, kā. Par inovācijām, arī palielinājums uh, uh, budžetam, jauniešiem. Uh, un tā tālāk. Tā, protams, arī varu piekrist visai šai, šim prioritāšu sārakstam, skaistākai Eiropai, kādu mēs visi gribam. Taču e, ir daudz dažādi mēzgli. Kā izveidot šo budžetu, un īpaši kādi var būt riski, apdraudējumi dažām valstīm, no kā cietīs daži vairāk nekā citi. Un te mēs uh, runājām par šo risku, lai varētu garantēt un finansēt politikas, par ko ir runāts Eiropas komisijas programmā. Nu tad o, tiks samazināts finansējums citās politikās, kas Eiropas parlamentam uh, ir ļoti svarīgas. Īpaši šeit runāja par kohēzijas politiku, protams, un lauksaimniecības politiku. Trūkst drosmes, un to teica arī daži kolēģi, un es piekrītu, trūkst drosmes eh, skatīt, eh, kā, kādas bija iepriekšējā budžeta priekšrocības. Um, kā arī par to, ka vajadzētu samazināt budžetu tojās politikās, kas nesniedz nekādus rezultātus, kā piemēram mēs varam izlīdzsvarot arī investīcijas. Un tad nu te diskusijas, kas uzsākās pirmdien par stabilitātes izaugsmas paktu, nu tās debatas ir ļoti tālas no tiem mērķiem, eh, kas paredzēta budžeta apstiprināšanā noslēgumā šorīt arī. arī plenāru sēdēm mm, daudzi runā par tiesiskumu, taču šeit mm, mēs runājam tātad par Eiropas Savienības vērtībām. Tad vajadzētu arī paskaidrot, kāda ir kritērija, kas atrunā tiesiskumu. Un jāsasaista tad šīs vērtības ar iespēju izmantot resursus. Nu, uzskatu, ka tas uh, nerespektē vēlētāju uh, vēlmes, visi, kas šeit izsakās, izsakās tādēļ, ka mums ir uh, leģit, leģitimizācija, jo mūs ir ievēlējuši līdzpilsoņi. Paldies! Η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή... Παπαντεμιλόκλης κούγκς, λούτζο. Jā, tas, ka Šarla Mišela kungs šeit nav klāt, tas vienkārši ir nepieņemami. Turklāt tas sniedz arī negatīvu signālu šo sarunu gaitā. Fonda Lējens kundze, jūs mums prezentējāt piecu gadu programmu, un par to jūs saņēmāt Eiropas parlamenta uzticību. Hāna kungs saruna laikā mums teica, ka Eiropas komisija ir uzticēties, uh, eh, uzticība pelnī, pelnošs partneris. Taču tas, kam ir eh, paredzēts šis finansējums, nesaņem šo finansējumu. Jūsu piedāvātājam ir nepieciešama 1,3% no IKP, un tāpat ir jānodrošina finansējums jaunajam zaļajam kursam, taču tas viss nedrīkst eh, tikt uzlikts uz eh, lauksaimniecības politikas vai kohēzijas politikas pleciem. Turklāt trūkst līdzekļu inovācijām. Mēs eh, nevirzamies uz priekšu. Eiropas ekonomika atpaliks. Mums ir nepieciešams daudz ambiciozāks budžets. Mums ir jā. Uh, jāatrod uh, pragmatiski kopīgs kompromiss starp mūsu trīs institūcijām. Taču, lai to panāktu, ir jāuzklausa Eiropas parlamenta prasības, ir jāuzklausa Eiropas komisijas piedāvājums. Tas, ko jūs pirms viena gada mums prezentējāt, patiecībā jau ir antikvitāte. Tas ir viss novecojis, Un mums tagad ir jāpārliecina cilvēki par investīcijām. Čološkungs, nu pārlieciniet taču savus eh, valdības, valsts vadītājs, Irāča, kādēļ tu nepārliecini savus, kādēļ jūs Dānijā, Zviedrijā nepārlieciniet valsts vīrs, ka ir jāizteno vairāk investīciju. Eiropas parlamentam būs jābalso par budžetu, kas nav pieņemams, un tas tā nevar notikt. Paldies, un tagad pēdējā kungs piepildskām grupā nepiedarošs deputāts. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Pašlaik priekšlikums, kas ir vistuvāks mūsu vīzijai par daudzgaidu finanšu schēmu, ir tas priekšlikums, ar ko nāca klajā Eiropas komisija. Protams, kā mēs to atbalstām, un to minēja arī kolēģi pirms manis, mēs atbalstām daudz lielāku atbalstu zaļajiem kursam, konkurētspējas inovācijas politikām, kā varētu būt pret to, kā arī cīņa pret migrāciju, jo tas ir jāatbalsta samērā, samērībā reālo Eh, devumu un darbu, ko veic dal, katra dalība valsts, ir jāatbalsta kohēzija integrācija. Eh, taču mēs vairs nevaram to izdarīt ar tradicionālo politiku starpniecību, kohēzijas politiku, KLP politiku. Eh, samazinājums nav pieņemams, tās ir mūsu svētās politikas. Uh, jābūt arī konverģencei. Jebkurā gadījumā nacionālās iemaksas nevar tikt palielināts. Eiropas Savienībai jābūt drosmīgai pašai sevi finansēt ar pašu resursiem, ieviešot ogļu, ogl, uh, oglekļu nodokli un arī uh, interneta nodokli. Paldies! Un tagad uh, esam uzklausījuši politisko grupu vadītājs. Uh, tagad politisko grupu pārstāvīja ETP vadalbrikungs. Prezidente. Uh Panie przewodniczący, pani komisarz. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, godotie deputāti, finanšu debats nevienmēr, nekad nav vieglas debats. Mēs runājam par mūsu nākotnes politikas jautājumiem. Mums jāatceras, ka mēs tagad atrodamies post-Brexit posmā, laikā, kad daudzi cilvēki uh, runā par to, ka mums ir jāpārskata, jāuzlabo lietas, taču šie uzlabošanas paņēmieni ir ļoti dažādi. Eiropas parlaments ļoti skaidri apgalvo, ka pēc Brexit Eiropas Savienībai ir jāsaglabā savu aktivitāšu apjoms vai pat jāpalielina. Mums ir jāsaglabā mūsu ambīcija līmenis. Mums ir jāsaglabā bijusī programma, plus vēl nākotnes programma. Taču var redzēt, ka padomē tiek piemērota cita pieeja. Dažas eh, valsts vēlas pat mazāku budžetu, un principā tās vēlas mazāka Eiropas uh, līmeņa rīcības. Grib atgriezties pie vecās Britu idejas, proti renacionalizēt zināmas politikas nozares. Tieši šo iemeslu dēļ šīs valsts negrib tērēt vairāk līdzekļu. Šeit runa nav par budžetu, bet par Eiropas Savienību pēc Brexita, lai Eiropas Savienība būtu mazāka arī savās kompetencēs. Un Eiropas parlamenta vairākums nepiekrīt šādai pieejai un idejai. Pēc Brexit Eiropas Savienība nevar atteikties no savu ambīciju līmeņa, jo tādējādi mēs tikai apstiprinātu to, ka mēs nespējam efektīvi tikt galā ar esošiem izaicinājumiem. Mums ir jāatrod uh, veids, kā varam tikt galā ar šiem papildu izaicinājumiem, atrodot mūsu resursus, mēs aizstāvēsim mūsu nostāju un neatbalstīsim mazāku, mazāk efektīvāku Eiropas Savienību. Paldies! Thank you. And... Liels paldies! Tagad pus, divas ar pus minūtes Markes skundzei lūdzu. Prezident, prezidenta, sekretārija de štātu komisārjus. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Komisijas priekšsēdājas kundze, padomas pārstāv, godātie deputāti. Tagad galvenais ir uh, sabalansēt politiskās prioritātes un izdevumus. Mums ir nepieciešami līdzekļi politiskajiem kompromisiem. Kompromisiem, kas mums ir uh, jāuzrāda mūsu pilsoņiem. Mums ir jāizpilda noteiktie mērķi. Šobrīd mēs saskaramies ar ārkārtīgi lieliem izaicinājumiem. Ir runa par pilsoņu uzticības atgūšanu Eiropas Savienībai. Daudzgads finanšu schēma nozīmē tādu uzdevumu, kurā katrai dalībvalstī ir jā jāizkāp no savas komforta zonas, ir jāatsakās no nacionālā egoisma. Un tas ir iespējams, to esam piedzīvojuši garajā Eiropas Savienības vēsturē, kad nacionālās intereses tiek sabalansētas ar Eiropas interesēm. Eksistē dažādas politiskās prioritātes. Mums tās vienmēr ir jāatkārto. Un Šeit eh, es nerunāju vienkārši tādus cēlus vārdus, šeit vienkārši runa par konkrētu politisko gribu. Vēlos pieminēt pāris piemērus. Mēs gribam investīcijas ekonomikas izaugsmē, darba, nodarbinātības veicināšanai. Mēs uzticamies kohēzijai, cīnamies pret diskrimināciju, mums ir kohēzijas programmas, mēs gribam digitālās pārmaiņas. Uh, veicināt. Mums ir digitālās Eiropas programmas, mums eksistē izglītības sistēmas sadarbības programmas starp dalībvalstīm. Mēs gribam veicināt jauniešu mobilitāti ar, piemēram, Erasmus programmu. Mēs gribam cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Mums ir kohēzijas politika. Uh, Mums ir ko eh, taisnīgas eh, pārējas eh, fonda instrumenti. Tā mēs varētu turpināt šo sārakstu, bet, lai to visu īstenot, mums ir nepieciešami līdzekļi. Ar līdz šim pieejamo mums nepietiek. Mums ir jāpalielina finanšu līdzekļi. Mums ir jāpalielina Eiropas finansēšanas iespējas. Tādēļ mums ir nepieciešami pašu resursi, lai par to nemaksātu mūsu pilsoņi. Mēs negribam institucionālās krīzes izraisīšanu, taču mēs nepieņemsim neko tādu, ja mūsu budžets neatbildīs mūsu politiskajām prioritātēm un nesasniegsim mūsu politisko vienošanos par pašresursiem. Paldies! Liels paldies! Divas minūtes, Haijai kundze, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze, godētājs komisāra kungs, godētā ministrs kundze. Pēc diviem uh, gariem gaidīšanas gadiem. Tagad um, valstīm ir jārīkojas steidzami. Tas ir ļoti labi, jo Eiropa tagad ir uh, izšķirīgā brīdī, par to jau tika runāts, ir milzīgi izaicinājumi, jārīkojas ātri. Uh, Mēs to visi labi zinām, taču pēc vairāk kā 60 ko, kopdzīves gadiem šī dogma par vienu procentu no IKP vispār netiek apšaubīta. Ik pēc septiņiem gadiem valstis uh, nu, noslēdzas. Uh, um, dažādos rēķinos, cik es uh, došu, cik saņemšu, 0,2 tur, 0,1 tur. Uh, Jā, tas ir fakts. Nu, dažām valstīm svarīgākais ir samazināt savas nacionālās iemaksas, un tad šī apsēstība to veicina arī mūsu finanšu sistēma. 80% nacionālām iemaksām. Nu, šī sistēma nedarbojas. Lai apmierinātu visus, nu, tad notiek tādas sacensības starp dāsnumu un uh, naudas mazinājumu. Tad padomas priekšsēdētāja uzņēmums, uh, uzdevums nav vienkāršs, bet mēs viņu atbalstam tāpat kā Eiropas komisija. Mm, vienīgais risinājums ir pašu resursi. Ar pašu resursiem uh, nacionālās iemaksas tiktu samazinātas. Tas ir tiešām tāds ieg, risinājums, no kā iegūs visi. Par to teica arī komisijas priekšsēdētāji. Vairāk būs Eiropai arī finansiāla autonomija atbildēt uz prioritātēm. Šodien uh, tiešām uh, ļoti nopietnas problēmas. Finanšu sistēma piedzīvo eksistenciālu krīzi, runāsim skaidru valodu, bez reformām eh, finanšu mehānisms var sagāst visas mūsu Eiropas Savienības cerības. 20. februāra samits kolēģi būs ļoti izšķirīgs, lai izmērītu valstu ambīciju realitāti un uh, mēs arī būsim ļoti svarīgs partneris. Esmu sarunu vedēja un arī darīšu visu, lai aizsargātu mūsu pilsoņu un Eiropas intereses. Paldies, divas minūtes tagad īdē vadā bēkungs. Daudzgadu finanšu schēma, mūsu budžets nozīmē, ka mēs finansiāli um, realizējam savas prioritātes ambīcijas. 1,3% no nacionālajiem ienākumiem uh, sešiem gadiem. Tas, ir tāda skriešana uz priekšu. 12 miljārdu iztrūkums būs pēc Brexit. Tas nozīmē, ka jāsamazina budžets, jākoncentrējas galveno, proti uz konkrētiem projektiem, kas kalpo mūsu tautām, pilsoņiem. Tad, ko pilsoņi un pārējā pasaule domās par Eiropas Savienību laikā, kad apvienotā karalists izstājusies, un Eiropas Savienība nevis sevi pārdomā, bet tagad grib paplašināties, iekļaujot Albāniju, Ziemeļmaķedoniju. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība Savienība atvēlēs mazāk par 1% no savā budžeta robeža apsargāšanai ciņā pret migrāciju. Šodien DFS budžet pats DFS priekšlikums nozīmē, ka mums ir jāupurē lauksaimniecība mazāk par mazāk 17% budžetu. Tur tiek atvēlēti un 33% uh, tiks atvēlēti klimata mērķiem. Nu, visu pārkrāsojot zaļā krāsā, neko neatrisinās. Būs jauni noteikumi, saistības mūsu uzņēmumiem, kuru konkurēt spēju jau vājina brīvā tirzniecība un vēl vairāk viņi tiks vājināti. Vodarlēns kundze, jūs sakāt, ka vēlties izveidot šo budžetu kopā ar pilsoņiem, bet tad klausieties pilsoņos. Viņi gaida ekonomisko aizsardzību, viņi gaida mēr, robežu pārvaldību, viņi negrib kaut kādus pašu resursus, kas būs Eiropas nodoklis eh, papildus birokrātijai Francijā, kur jau ir 45% eh, obligātā eh, nodokļa jāmaksā. Viņi negrib tādu Eiropas Savienību, kas maskējot savu nespēju um, tikai māca citus, kā dzīvot uh, tiesiskumā, demokrātijā un tam līdzīgi, arī nosa, nosakot, ka tikai tad tiks piešķirti uh, naudas līdzekļi un māca arī pārējo pasauli. Paldies, Andresen, kungs, divas minūtes. Thank you. Paldies. Eh, pokers ap Eiropas Savienības budžetu un Merkelē jācinās par Vācijas atlaidēm. Eh, jā, tā, tā, tas tiek teikts par DFS, bet eh, ja valstu un valdību vadītāji paslēpsies aiz atlaidēm un skaitļiem, runa tomēr ir par Eiropas Savienības nākotni, vai runa ir par klimata neutralitāti vai cīņu pret jaunatnes bezdarbu, vai gribam vairāk investēt pētniecībā un digitalizācijā. Zaļie to vēlas, un tāpēc Tāpēc arī mēs gribam eh, Mišela kunga izstrādāto priekšlikumu izvērtēt eh, tieši pēc šiem kritērijiem. Mēs zinām, ka 1,0 vai 1,07% ir pārāk maz, un tas nozīmē sap, eh, budžeta samazinājumu uz nākotnes rēķinu. Mums ir vajadzīgas kopīgas investīcijas Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu klimata neutralitāti. Mums ir jāizdod līdzekļi mazāku ogļu rūpniecībai, lauksaimniecībai vai mums vajag vairāk izdot lauksaimniecībai, kas atbalsta klimata prasībām. Mūsu skatījumā Eiropas Savienība nav naudas mašīna, kas dod visiem, bet mēs uzskatām, ka runa ir par demokrātiju un vērtībām, kas vēršas pret demokrātiju, to nedrīkst finansēt no uh, Eiropas Savienības budžeta. Un tāpēc mums ir jāsaka, ja Virkurs, uh, Viktors Orbāns ar citiem vēršas pret tiesiskumu, tad mēs kā parlaments neatbalstīsim šādu pieeju. Neviena valsts neiegūs tik daudz no stipras Eiropas Savienības kā Vācija, tāpēc mēs uzskatām, ka Vācijas valdības pozīcija ir ļoti sīk, eh, sīkmaņaina, sīkumaina, jo vācieši eksportē daudz uz eh, ārvalstīm Eiropas Savienībā un iegūst no investīcijām visās dalībvalstīs. Tāpēc mēs vēlamies, lai Vācijas valdība iestātos par spēcīgo Eiropas Savienības eh, budžetu, jo uh, 87 centus uz galvas eh, Vācijas valdība eh, investē Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka tas varētu būt vairāk arī par 20-30 centiem. Mēs esam par stipru budžetu. Paldies! Thank you. Paldies, ka priekšsēdētāji pusotra minūte Vanderodervela kungs. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, eh, cienījamie kolēģi. Um, šodienas konstelācija uh, Eiropas institūcijās mums paver jaunas iespējas. Mums ir jaunas parlamenta sastāvs, 60% jaunu deputātu, mums ir uh, uh, angažēta komisija un jauna prezidentūra padomē. Tas nozīmē, ka pašā sākumā pirms spriest par eh, DFS mēs redzam šādu īpašu konverģenci. Padomēji mēs gribētu teikt, ka 60% jauno deputātu parlamentā eh, nepieņems lēmumus neskatoties ne uz ko. Fonderlajenes kundze ir ambiciozi mērķi. Eh, ģeopolitikā klimata pārmaiņās tie ir svarīgi, tas svarīgas ģeostrateģiskās prioritātes mūsu mūsu nākotnē un konkurētspējai, bet mums ir nepieciešama arī nauda, un tāpēc arī budžets ir tik ļoti svarīgs. Fina eh, mums nav laika finansiāliem piedzīvojumiem, un ja komisāri saka, ka zaļais kurs ir jāizteno par katru cenu, tad es uzskatu, ka tas ir bezatbildīgi, jo ar šādiem izteikumiem steidzami nepieciešamas investīcijas var atkrist e, un nesaņemt palielinājumu. Mums ir arī jāskatās arī, lai visas e, programmas tiktu nodrošinātas e, tādā veidā, ka katrs eiro to nes pievienoto vērtību Eiropas iedzīvotājiem. Paldies, nākamais! Paldies! Tas, kas man pārsteidz šajās sarunās par DFS, ir tas, ka Eiropas valsts valdību vadītājiem nav vispār nekādas vēstures brīža izpratnes. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība pašlaik atrodas krustcelēs. Ir ekonomiskās, demokrātiskās, klimata izmaiņas pasaulē, un tas liek Eiropas Savienībai spērt milzīgu soli uz priekšu. Visur mēs redzam, ka ir mēģinājumi noslēgties sevī, nu ko mēs redzam Eiropa padomē, tur ir valstu valdību vadītāji, kas vispār nav savu uzdevumu augstumos, viņi uzvedas, kā tādi mazi um, uzņēmēji. Eiropa padomē nav vairs uh, lielas balsis, nav drosmes, lai uh, izveidotu tādu Eiropu, kur vairs nebūtu taupības, bet lai varētu nolikt uh, tautas uzmanību centrā un aizsargāt no apdraudējumiem. Neiet uz priekšu nozīmē iet uz atpakaļ. Ar mazu budžetu Eiropa atkāpsies uh, desmit nākamo gadu laikā, jo samazinājums lauksaimniecības kohēzijas politikās šis samazinājums būs ļoti liels. Uh, Mazāk kohēzija nozīmē mazāk izaugsmes, mazāk investīcijas, mazāk nodarbinātības, vairāk šķelšanās, nabadzības. Un noslēgumā gribu teikt, ka kohēzijas politika ir nākotnes politika ehm, laikā no 2014. līdz 2020. gadam vairāk kā 100 miljārdi eiro tika investēti vidē un klimatam tieši pateicoties šai politikai. Paldies! Omarjē, Umežē kungs, jums ir zilā kartīte. Umežē kungs, jums ir zilā kartītes e, jautājums. E, Markes kungs, jums to uzdot. Jūs pieņemsiet. Paldies. Lūdzu, uzdodiet jautājumu. Thank you, Madam President. President... Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, Omaržī kungs, manā valstī Portugālē Mēs esam e, izgājuši cauri taupībai un mēs esam e, veidojuši cerības e, mūsu valstī un mums izdevās. Un tāpēc arī šis te jaunais budžets ir runa par jaunām cerībām Eiropai, par solījumu izpaldi, ko mēs devām Eiropiem, Eiropiešiem, lai mums būtu ambiciozāka Eiropa, lai mums būtu modernāka Eiropa. Ir miljoni Paldies, saka priekšsēdētāja. Es domāju, tas nebija īsti jautājums, bet vai jūs lūdzu gribētu atbildēt, Mašekungs? Gudēties kolēģi Pedro Markeš, es domāju, ka mūsu vīzijas a, pilnībā saskan. Jā, tas tiesa, ka kohēzijas politika ir tāda politika, kas uh, varēs finansēt arī jaunās prioritātes, kādas šodien tiek definētas. Uh, šīs atšķirības starp papildus politikām, vecām politikām, šī nošķirtība ir uh, pilnīgi mākslīga. One... Paldies, un tagad minūte Papadakis kungam. Η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι σημαδεμένη από μεγάλα συμφέροντα ναρκοθετημένη για το λαό. Debates uh, par budžetu atspoguļo arī e, dažādas intereses, e, bet neviens nedomā par tautu. Tiek runāts par Eiropas Savienības militarizāciju. Un te būs ieguvējas e, arī dažas nozares uz Brexit rēķinu būs eh, arī eh, sekas, kas saistīsies ar lielāku nabadzību un mazāku nodarbinātību. Eh, Sirica gribēja iestāties par vairāk demokrātijas, bet šīs iespējas tika atdot, atņemtas izmantot lielākus resursus un tagad kopā ar zaļo kursu vai arī ārkārtīgi konservatīvu politiku Eh, mūsu valsts lauksaimnieki piedzīvo būtībā uzbrukumu un eh, mēs nedomājam par mūsu valstu darbiniekiem, bet gan par politiku, kas ir vērsta pret mūsu iedzīvotājiem un nāk par labu tikai lielajiem. Paldies! Eh, vēl viens jautājums no Kopīnī kundzes. Înțeleg ka vă opuneți uh, politicii pentru uh, politikā. Cienījamais kolēģi kungs, es saprotu, ka jūs mm, vēršaties pret KLP. Jūs uzskatāt, ka ir daži, e, kas e, ir no tā iegūst, bet vai jūs nedomājat, ka līdzekļi, kas e, ir KLP līdzekļi, būtu jāsamazina budžetā, vai arī mums būtu varbūt jāvēršas pret nodokļu krāpšanos? Paldies, Papidakis kungs, lūdzu. Jā, lai kā arī būtu. Galu galā jaunajā KLP būs ieguvēji lielie uzņēmumi, koncerni, koncerni kapitālisti. Un viņi tiek atbalstīti tādā veidā, un uz kā rēķina, nu, protams, ka uz mazo rēķina, jo tie būs atkal upuri. Lielie koncerni ir tie, kas atkal būs uzvarētāji un ieguvēji. Šī te KLP aizmirst eh, agrāko praksi, proti toreiz eh, gribēja atbalstu dosniegt mazajiem un organizēties Nākamais runātājs par tā. Mē, mēs jau no 2018. gada novembra gaidām padomes tikšanos labāk vēlāk nekā nekāda. Mums ir vajadzīgs pieteikams finansējums, lai izveidotu saskanīgu, konkurētspējīgu un solidāru Eiropas Savienību. Ir runa par ilgspējīgu izaugsmi. Un tā ir saistīta ar vidas aizsardzību. Mums Mums ir vajadzīgi jauni pašu resursi, tie arī, tas arī ir atrisinājums. Eh, tad eh, mēs eh, veco atgrieznisko ehm, metodi beigtu. Tas ir vajadzīgs Eiropas Savienības budžetam, bet tas nedrīkst vērsties pret Eiropas Savienības iedzīvotājiem, un tāpēc pamatnostādnes ir vienkāršas. Tas, kurš neko ko eh, negrib maksāt, tam arī par to eh, ir jārēķinās ar sekām. Mums ir vajadzīgs nodoklis uz finansiālajiem transakcijām, nodokļi digitāliem uzņēmumiem, eh, CO2 tirgus